Tālāk kopīgās debates par diviem ziņojumiem - Margarita Starkevičotas ziņojumu pārobežu maksājumu kopienā un par Džona Pērvisa ziņojumu elektroniskās naudas iestāžu darbība. Un tagad došu uzreiz vārdu mūsu referentiem. Vispirms Starkevičotas kundzei lūdzu. Četras minūtes. Dēkui, poņa pirmininkē. Šo metu, ka... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien mēs runājam par <clears throat> jautājumu, kas ir ļoti svarīgs ekonomiskās krīzes situācijā. Tāpēc ir īstais laiks runāt par to, kā mēs varam arī atbalstīt no savas puses ekonomisko izaugsmu un dos tai spēcīgu grūdienu. Un tieši tādēļ šie maksājumi iekšējā tirgu ir ļoti nozīmīgi. Šobrīd redzam, ka iekšējais tirgus ir viens saskaldīts, īpaši finanšu pakalpojumu jonā. Uh, Un tāpēc eh, mūsu izstrādātais priekšlikums ir vērsts uz to, lai šo sadrumstalotību novērstu. Mēs vēršam visu uzmanību, lai tiešām izveidotu kopējo maksājumu telpu Eiropā. Uh, Šīs dokuments pats par sevi jau nav nekas jauns. Tas jau atsaucās uz eiro ieviešanu un to brīdi, kad tika atcelti maiņas kursi. Un tajā brīdī skaidri parādījās, cik milzīgs ir šis atšķirības starp, starp pārobežu maksājumiem un cik lielas, nesamērīgi lielas nodevas ir jāmaksā par dažādiem pārskaitījumiem. Mēs redzējām, ka šīs nodevas ārkārtīgi atšķiras no iekšzemes pārskaitījumiem uh, un pārobežu pārskaitījumiem. Uh, Līdz ar to 2001. gadā pieņemtā direktīva tieši gan norāda, ka tas nav pieļaujami, ka um, nodevām jābūt vienādām, vai tas ir par maksājumu iekšzemē vai pārrobežu maksājumu. Tas ir noteikts skaidrs šajā direktīvā kas tika pieņemta 2001. gada 19. decembrī. Tam vajadzētu nodrošināt to, lai tiešām mēs izveidojam labāku vienoto pārobežu maksājumu tirgu. Šīs regulas ieviešana panāca to, ka samazinājām, būtiski samazinājām nodevas, kas jāmaksā par pārneskaitījumiem, um, kas līdz šim bija piemēram par 100 eiro, jums bija jāmaksā 25 eiro. Šobrīd tas jau ir samazināts līdz 2,5 eiro. Un šobrīd piedāvātais jaunais direktīvas pārskatītais direktīvas variants, atvainot regulas pārskatītais variants, paredz to samazināt vēl vairāk. Augstākais mērķis šobrīd ir noteikt iespējami plašu um, regulas aptvērumu, lai arī atvieglotu šīs kopējās procedūras un regulas pieņemšanas gadījumā Eiropā mēs varēsim runāt par vienotu kopējo maksājumu telpu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šīs um, kopējuma telpa um, ņemtu vērā arī šo pie vajadzīgās pieliktās pūles, kas ir ļoti jās, svarīgi, lai mēs saskaņotu finanšu pakalpojumus uh, un attiecības starp pakalpojumu patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Un galvenais akcents, protams, ir, um, mm, lai arī pārobežu uh, maksājumos, uh, īpaši uz debet maksājumiem, mm, netiktu pārsniegt 0,88 eiro jau 88 centu nodeva. Tie ir tie galvenie akcenti, kurus mēs šeit liekam kā jauno uh, papildinājumu, un tāpēc es gribu vēlreiz uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi panākt šī ciešāka sadarbība starp dalību valstīm, un lai to nodrošinātu, mums vajag noteikti konkrēts kriterijus, arī kā mēs varam kontrolēt, vai šīs maksas tiek samazināts un kā šie maksājumu kārtība tiek īstenota. Tāpēc mēs paredzam pakāpeniski pilnībā atcelt uh, konkrētos uh, banku pienākumu ziņot atsevišķos eh, procedūrās, tātad šo ziņošanas pienākumu pakāpeniski atceļam un aizstājam ar citām vienkāršotām procedūrām. Diemžēl mums ar padomu vēl nav izdevies panākt pilnīgu maksājumu mm, bilances ziņošanas pienākumu atcelšanu. Uh, un tas līdz ar to nav skaidri noteikts, kurā brīdī tas stātos spēkā, bet tas vēl jāsadā. Paldies priekšsēdētāji! Jā, paldies, un līdz ar to nākamam runātājai vārds ir Purviskungam. Referentam Pērviskungam vārds. Šī direktīva atsauc uz to, cik ļoti svarīga e-komercija un e elektroniskā nauda kļuvusi pēdējā laikā, un, protams, tāpēc bija vajadzīgs skaidrs juridiskais ietvers. Šīs direktīvas mērķis ir veicināt elektroniskās naudas izmantošanu, piemēram, e elektroniskos kontus, dažāda veida ceļojuma kartes, ko var šādā veidā internetā uzlādēt un tam līdzīgi. Šī nauda nav nekādā veidā atšķirīga no citiem naudas veidiem. Tā saglabā naudas vērtību un nodrošina naudas apmaiņas iespējas. Bet at atšķirībā no piemēram, kredītkartēm un debitkartēm, kas darbojas ar iepriekš apmaksātu naudu. Šī nauda skar, piemēram, maksājums, kas salīdzinoši ir neliela savos apmēros, lai ļautu iedzīvotājiem ātrāk rīkoties. Un tātad pārsvarā šeit ir, piemēram, viena mērķa iepriekš apmaksātas kartes un telefonu kartes. Un jāsaka, nav vajadzīgs bankas kauns, lai šāda veida elektronisko naudu izmantotu. Mūsu sabiedrībā Tas ir īpaši labi, jo ir vienmēr iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas turēt bankas kodu. Pirms astoņiem gadiem Benjamins Koens savā rakstā par elektronisko naudu, eh, vai tā ir jauna diena, vai, vai, nepa, vai uh, tikai uh, māņi. Uh, Eh, domāja par to, cik tad liederīga būs šī nauda. Viņš teica, ka tam būs lieliska nauda, bet jāsaka, viņa pareģojumi šķiet bija, nu, nepilnīgi, tie vēl nav piepildījušies, jo projām elektroniskās naudas piedāvātās priekšrocības netiek pilnībā izmantotas Eiropas Savienībā. Nu, varbūt šis process nav virzījies uz priekšu, tāpēc, ka ir bijuši ļoti liela sākotnējā kapitāla prasības un daudz citu noteikumu. Un virkni nelikloskās iest, e, naudas iestādes atšķirs dažādās dalību valstīs. Nu, piemēram, Čehijā ir vairāk 40 šādu elektronisko naudas iestāžu, jeb ENI. Francijā un Vācijā pabām kopā, jāsaka, kopā ir tikai 12 savukārt un divas no šīm iestādēm Vācijā pat centās pārvietoties uz Lielbritānijas jurisdikciju, jo, jāsaka, tur bija citādāks regulis pats saistībā ar šo direktīvu. 2007. gada augustā pirms diviem gadiem Eh, elektroniskā nauda kopumā bija tikai 1 miljārds eiro, kas saistīts, piemēram, 600 miljardiem eh, skaidrās naudas, kas ir apgrozībā. Tāpēc elektroniskai naudai, jāsaka, vēl ir liels garš ceļš ejams, lai pilnībā izmantot savu potenciālu. Tas tomēr pieaug ar vien, neskatoties ierobežiem, ar vien pieaug nozīmībā. Un ar šīs direktīvas palīdzību mums vajadzētu radīt jaunu, novatorisku e, elektroniskās naudas sistēmu, kas nodrošinātu arī tirgus piekļuvu jauniem spēlētājiem, kas varētu veicināt efektīvu un reālu konkurenci starp dažādiem tirgus dalībniekiem. Šie jaunie un mazie operatori varēs izmantot iespējas un iekļūt tirgū, eh, jo sākotnējā kapitāla prasības būs samazināts no 1 miljona eiro uz 325 eh, tūkstošiem. Ekonomikas komiteja par to ļoti priecājās tiks arī vairots to punktu skaits, kur tiek veikti elektroniski maksāš, elektroniskās naudas maksājumi, piemēram, būs iespējams e, biļets, varēs nopirkt kafiju, iegādāties biļets, varēs nopirkt ziedus stacijas kioskos. Jau tagad tas ir iespējams un veiksmīgi tā tas darbojas, piemēram, Hongkongā. Jāsaka, likumdošanas procesam mūs dzīve cauri pēc iespējas lielāku ātrumu, lai nonāktu pie tā, ka šis pasākums efektīvi darbojas jau līdz vēlēšanām. Gribētu tāpēc īpaši pateikties Ivo Melānijai no darbinieku puses sociālistiem un liberāļu ēnu referentiem, kas palīdzēja strādāt. Paldies komisijas dienestiem un paldies arī Čehijas prezidentūrai ir īpaši Tomasam Trīgumam un viņa komandai, kas ļoti labā veidā sadarbojās un strādāja pie šī tiesība akta. Neviens no mums nepanāca visu, ko vēlējāmies, bet domāju, ka tas tomēr kopumā būs solis uz priekšu un tāpēc atzinīgi vērtētu, ja parlaments varētu balsojumā šo projektu arī atbalstīt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu komisāru kungam. Te Jānī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu izteikt komisijas apmierinātību ar to, cik strauji parlaments pievērsās šiem diviem ziņojumiem, un gribētu pateikties abiem referentiem par to, ka darbs tiešām tik strauji virzījās uz priekšu. Tagad tikai daži mēneši mūs šķir no datuma, kad dalību valstīm būs jāpieņem uh, šie pasākumi. Un es domāju, ka tas ļaus mums virzīt uz priekšu tās augtos sepa produktus eh, vienotā maksājumu telpā. Ir nepieciešams šis tiesiskais pamats, lai mēs pie tā varētu ķerties klāt, lai visur valdītu stabilitāte un skaidrība. Pēdējās nedēļās mēs esam ātri panākuši vienošanos Attiecībā uz pārobežu maksājumiem gribu teikt, ka komisija atbalsta grozījumus kompromisa ceļā panāktos. Komisijai īpaši patīk tās oriģināla priekšlikuma iekļaušanu saistībās ar starpbanku komiteju tiešā debita operācijām ir absolūti svarīgi, lai būtu šī funkcija, lai mēs varētu strauji veikt šos maksājumus. Tas dos nozarei trīs gadus termiņu, lai izstrādātu ilgtermiņa automatizēto maksājumu sistēmu, ņemot vērā konkurences likumus. Komisija labprāt uzskata, ka būtu pieņemams arī šie bezizņēmumu gadījumu aizstāšanu ar vieglāku kompromisu procedūru. Runājot par elektronisko naudas iestāžu darbību, šeit ir ļoti ambicioza pieeja, kas dod otro iespēju virzīties uz priekšu šajā virzienā. Šī direktīva sniedz tiesisko pamatu tirgumu, kas ir labi sabalansēts un skaidrs, kurā nav vairs šķēršļu, kas traucē pieeja tirgumu. Un kas padara arī e-naudas darbības daudz pievilcīgākus, nodrošinot arī konkurenci, efektīvu konkurenci starp visiem tirgu iesaistītajām operatoriem, kā arī labu patērētāju aizsardzību. Kompromiss, ko esam sasnieguši, manuprāt, ir labs līdzsvars, kas ļāj mums panākt mūsu primāros mērķus, taču arī ņem vērā dažādas iebildes, kuras esam uzklausījuši. Tāpēc mēs pilnībā atbalstam šo priekšlikumu. Sakalas kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs atbalstam abus dokumentus. Komisijas iniciatīvas mērķi ir sekojoši pirmkārt aizstāt esošās regulas un regulējumu, ņemot vērā attīstību, uh, nodrošināt patērētāju aizsardzību un veidot pareizo struktūru modernai maksājuma sistēmas izveidai Eiropas Savienībai, kā arī attīstīt šo tirgu. Mūsu komiteja iesniedz savus priekšlikumus šai sakarā un uzsvērām, ka dalību valstis var kā kompetentās iestādes izvirzīt jau esošas organizācijas. Ir svarīgi ievērot šo jau esošo sistēmu, lai mēs varētu normāli atrisināt dažādus strīdus un sūdzības. Proporcionalitāte un subsidiaritāte un vienādu maksājumu principam ir jāatbilst 95. pantam Eiropas Savienības eh, līgumā, kas uztur spēkā šos principus visās dalību valstis, lai būtu tiesiska skaidrība un vienāds spēles laukums. Paldies, priekšsādātājs kundze. Politisko grupu pārstāju, tautas partiju grupa Garcija Margalo. Priekšsēdētājs kundze. Es tikai komentēšu pārobežu maksājumu ziņojumu, kā viņa pareizi izskaidroja. Ieviešot eiro, ir parādījušās jaunas problēmas. Jābūt vienādiem apstākļiem gan nacionāliem, gan pārobežu maksājumiem, jo tirgus jau ir viens. To jau vajadzēja darīt varbūt arī ātrāk, un daudz kas jau arī ir darīts. Mēs ejam virzienā uz vienotu maksājumu telpu laiks faktiski ir padarījis šo regulu visai vecu, ja tā ir novecojusi, un tāpēc tā būtu jāatjauno, ņemot vērā esošo situāciju un ņemot vērā arī direktīvu. Komisija ir izvirzījusi trīs punktus. Pirmkārt, iekļaut pārobežu maksājumus šais struktūrā tālāk noteikt struktūru dažādu problēmu atrisināšanai, kas varētu rados īstenot šo regulu. Un arī informācijas un statistikas prasība ir iekļauta. Eiropas parlaments kopumā piekrīt šādam skatījumam, taču noteica trīs papildus grozījumus. Pirmais - noskaidrot precizēt definīcijas un jēdzienu Otrkārt, nu, veikt zināmas brīdinājumus, lai dalību valstis varētu īstenot šos pasākumus, un treškārt prasīt koordināciju starp dalību valstīm. Mani ļoti satrauca šis statistikas prasījums, taču tas ir atrisināts sarunās starp dažādām institūcijām, un esmu absolūti apmierināts ar sasniegto rezultātu. Paldies! Tālāk sociālistu grupas vārdā Beres skundze divas minūtes. Priekšādātās kundze, paldies! Es runāšu par pērvisa ziņojumu par elektronisko naudu. Elektroniskā nauda, jeb e-nauda, nav tik labi attīstījusies Eiropā kā, piemēram, Hongkongā šobrīd. Un tas tāpēc, ka Eiropas patērētāji vairāk izmanto banku kartas. Šajā saistībā ir divi, divas tādas problemātisko jautājumu grupas. Šobrīd ik viens ir nobažījies par uzraudzības jautājumiem, un šobrīd nu gan nav tas laiks, kad padoties eh, e-naudas lobijam un deregulēt šo pāraudzības sistēmu. Eiropas parlaments ir bijis ļoti nobažījies par e-naudas iestādēm un viņu darbību. Jāsaka, šīs iestādes jāpakļauj uzraudzības prasībām. Un tikai tā mēs varēsim nodrošināt zināmas garantijas šai jomā. To arī vērtēju atzinīgi. Turklāt esam raizējušies arī par to, vai tiks ņemtas vērā pietiekami patērētāju intereses un e-naudas izmantotāju intereses, īpaši tajos gadījumos, kad viņi, piemēram, vēlēsies pārtraukt savus kontraktus ar e-naudas iestādēm. Šīs elektroniskās naudas iestādes eh, ir jā, tam jādod, nedrīkst dot iespēju li, uzlikt pārliek liels naudas summas par kontraktu laušanu. Un tāpēc mēs atbalstām šo priekšlikumu un ceram, ka ar šī priekšlikuma palīdzību mūsu iedzīvotājiem dzīve kļūs vienkāršāk, viņi varēs vienkāršāk izmantot ēnaudu, bet vienlaicīgi nebūs arī nekādas pārmērības uzraudzības jomā. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Alde grupas pārstāvēja Rajevs kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšādātā, saka Rajevs kundze! Priekšlikums Eiropas parlamenta un padomas regulē par pārobežu, pārobežu maksājumiem un vienot maksājumu telpu ir vērsts uz pašreizējās regulas aizstāšanu, lai veidotu integrētu maksājumu tirgu. Priekšlikuma mērķis ir stiprināt aizsardzību, kas nodrošinātu patērētāju tiesībām un la, samaz, lai samazinātu statistikas slogu. Piektajā punktā par maksājumu bilanci, piektajā grozījumā 12. pantā, tiek runāts par kompromisu. Un mūsu referentes viedoklis ir tāds pats kā mūsu delegācijai pašreizējā globālā finanšu krīze liek uzmanību pievērst nepieciešamībai piegādāt atbilstīgos statistikas datus. Bulgārija atbalsta to, ka vajadzētu um, aizliegt šo uz norēķinām pamatītu, pamatot to pienākumu informācijas sniedzējiem un ka slieksnis ir ze, li, maksājumiem līdz 50 tūkstošiem eiro. Mēs vēlamies svītrot piektā panta pirmo punktu, kur runāts par informācijas zudumiem un statistikas datu pa kvalitātes pasliktināšanos. Turklāt, ņemot vērā sistēmu tiešiem maksājumiem, arī šeit gribam paust atbalstu. Bien, nous avons un petit problème. Nous n'avons Mums šeit tagad šobrīd darbojas neliela problēma. Neredzu Krasta kungu zālē. Viņš ir nākamais runātājs. Neredzu arī Lungrēna kungu zālē, kas ir nākamais runātājs. Neredzu arī Gozese kungu, kas ir trešais runātājs pēc kārtas. Neviens nav pieprasījis uh, runāt brīvā mikrofona uh, procedūras ietvaros, nu tad tālāk dodam vārdu komisāram, lūdzu. Grāci, Paldies, priekšsādātājs saka, komisārs gribētu paust savu atzinību par to, kādā veidā parlaments ir spējis šos divus dokumentus eh, apstrādāt, apspriest. Un tas nozīmē, ka jaunais tiesība akts par pārobežu maksājumiem stāsies spēkā šī gada novembrī. Tas ir lieliski. E-naudas tirgus savukārt gūs šo otru iespēju attīstīties tālāk. pārobežu maksājumu direktīvu kopā ar ēnaudas e tiesību aktu spēs veidot šo kopējo juridisko ietvaru Eiropas maksājumu tirgumu. Un tas nozīmē, ka nozares, rūpniecība Eiropā varēs virzīt uz priekšu savus projektus vienotā maksājuma telpā. Maksājumu tirgus kļūs daudz efektīvāks izmaksu ziņā un arī kvalitāte ievērojami uzlabosies. Tāpēc komisija vēlētos no sirds pateikties Eiropas parlamentam par šādā veidā savu, savu saistību parādīšanu tieši šādā pozitīvā veidā. Paldies! Priekšsādātāji turpina. Lungrēna kungs nebija klāt, tad, kad viņu izsaucu, bet viņš tomēr tagad ir ienācis zālē, un tāpēc izņēmumu kārtā došu viņa vārdam. Jūs nebijāt zālē, Lungrēna kungs, bet tomēr došu jums vārdu, lūdzu. Divas minūtes jums, tikai divas minūtes. Paldies! Priekšsēdētais kundze, nu ļoti laipni no jūsu puses. Elektroniskā nauda, kas var izmantot pārobežu maksājumos, protams, ir liels progress un Eiropas Savienībai ir nopietnas uzdevums šādā veidā uzlabot iekšējā tirgus darbību. Taču vēlētos izmantot šo iespēju un atcerēties, par ko tad mēs īsti runājam. Kad mēs ievedām eiro dažās Eiropas Savienības valstīs, diezgan daudzās, bija analīze, kas domāju par pievienoto vērtību no šādas valūtas vienotības. Varam samazināt dažādu maksājumu apjomu, taču cena ir tāda, ka nestabilas ekonomikas redz bezdarba pieaugumu, un tas savukārt sagrauj valstu budžetus, un tādas valsts kā Īrija, Spānija, Itālija un Grieķija izjūt nopietnas grūtības. Faktiski tie, kas it kā varēja gūt no vienotās valūtas, ir zaudētāji, jo progresa nav šajā jomā. Drīz mēs nonāksim situācijā, kur maksājuma sistēmas ir tik efektīvas, ka izmaksas būs ļoti zemas. Un mums būs vienotā valūta, kas garantēs tikai nestabilitāti mūsu ekonomikā. Esmu to teicis jau iepriekš, un tagad jūs to redzat. Padomājiet par to. Paldies! Thank you. Dodam tagad vārdu referentei Starkevičūtas kundzei divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos norādīt, ka regulas teksts šobrīd izriet no kompromisa, ko mēs izstrādājām ilgās sarunās starp padomi un parlamentu un komisiju. Tomēr tas nozīmē, ka ir palikušas lietas, kur mēs esam piekāpušies. Bet es pateicos visiem kolēģiem un pateicos arī komisijai par sadarbību, tāpat arī visiem darbiniekiem no ekonomikas un monetāro lietu komitejas, kas ārkārtīgi daudz darba ieguldīja, lai šīs regulas teksts no parlamenta puses taptu. Lundgrēna kungs norādīja, ka šis jaunais likumdošanas priekšlikums stiprinās sepu, jo tas tiešām labāk ļaus mums izmantot mūsu kopējo valūtu eiro. Lai gan es pārstāvu valsti, kurā nav eirozonas valsts, es tomēr īpaši esmu priecīgi par to, ka šī regula stāsies spēkā arī tajās valstīs, kas vēl gatavojas. Līdz ar to eiro valstis pieņems arī maksājumus, kas ienāk eirozonas valstīs citās nacionālās valūtās, kā piemēram Litos kas ir mana valūta. Un līdz ar to šis pārvedums no nacionālām valūtām uz eiro arī tiks pakļauts šās regulas darbībai. Un uh, attiecībā uz eirozonu mēs redzam, ka šīs regulas principu noteikto piemērošana attiecībā uz pārobežu maksājumiem būs izšķiroši svarīgs arī ne eirozonas valstīm. un eh, šīs eh, regulas piemērošana ļaus mums arī visiem labāk modernizēt banku sektoru kopumā. Banku sektoram trīs gadu laikā būs jāizstrādā un jāpiedāvā jauns maksājumu modelis, lai kāpinātu kopējo efektivitāti. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs šodien runājam par jaunumiem, par tehnoloģiju ieviešanu, un tieši šis piedāvājums, ko paver jaunā regula, būs pamatīgs instruments, lai tas notiktu. Paldies! Paldies! Un tagad dosim vārdu Pēris kungam. Divas minūtes. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Es gribu atsaukties uz Beres kundzes komēs, komentāru, kas izteica zināms iebildums. Es gribu norādīt, ka e-nauda nav nekāda depozīti, un te nevar runāt par kredītiem. Mēs vienkārši pavēram uh, nedaudz plašāk šis durvis naudas kopējā apritē. Nu, te šobrīd notiek 125 tūkstoši kā izējas punkts, lai gan iepriekš mēs būtu prasījuši 250 tūkstoši vai arī attiecīgi 1,6% likmi, bet um, mēs atsaucamies uz to, ka atsevišķas liberālās valsts var var izvēlēties šo zemāko 1,6% un cits savukārt var izvēlēties augstāko atzīmi 2,2%. Un tas tomēr ir vienots solis Eiropas Savienībā, kurā mēs izveidojam sistēmu, kur e-naudas izmantošanas fondi būtu pilnībā garantēti. Un mēs arī paredzam zināmas atlaides atsevišķos gadījumos, kurus runāja un pieminēja arī Bereskundze. Tālāk par pašu kapitālu mēs norādām, ka skaidrs veids, kā ir jānodrošina šīs attiecībā uz tikai nacionālā apritē izmantojumu elektronisko naudu, kas nepārsniec 5 miljonus, nevis 2 miljonus. Turklāt mums vajadzēs arī pēc trim vai četriem gadiem atgriezties un pārskatīt šo e-naudas regulu. Mēs tiešām gribam panākt, lai mēs izstrādātu uh, ciešāku sadarbību starp visām iestādēm, arī starp Eiropas centrālo banku un citām bankām, uh, un nodrošināt ļoti pakalpojumu, kas būtu patērētiem draudzīgs un būtu nozīmīgs ieguldījums Eiropas ekonomikai. Galu galā mums jāizmanto pilnīgi visas iespējas, ko piedāvā e-nauda. Paldies! Esam izsmēluši šīs debats, un nākošais saskaņā darba kārtību ir Šnelhārt kunga ziņojums par dzīvnieku izcelsmes blakus produktiem, kas nav paredzēts cilvēku uzturam. Un līdz ar to uzreiz došu vārdu referenta kungam. 4 minūtes. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi.